Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Turpināsim balsojums, kolēģi. Nākamais ziņojums mūsu balsojuma sarakstā ir Turcijas 2010. gada progresa ziņojums, desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim labi. Ja vēlties, pārbaudīsim elektroniski. Pēras Vorijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, Noraidīts. Omen Roitens kundz grib izteikties. Yes, to, to Jā, priekšsēdētāja kungs, es gribētu paziņot, ka es esmu vienojusies ar ēnu referentiem par mutisko grozījumu attiecībā uz 18. Mm, pantu. Tas nozīmē, ka 26. grozījums tiks atsauks, Flotras kundze to atsauks. Un es gribētu aicināt manu grupu balsot pār 28. grozījumu, kas arī attiec uz šo pašu pantu. Okay, uh, par 29. grozījumu es atvainu. 29. tagad par? Pret? Tas bija noraidīts, vai pareizi? Labi, pārbaudīsim 12. Sākam balsot. Par 12. Par 12. grozījumu mēs balsojam tagad elektroniski, lai pārbaudītu. Pēras Uforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 29. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Divdesmit sestais tātad ir atsaukts, un tagad ir mutisks grozījums par 18. pāntu. Omen Roitens kundz lūdzu. Um. Mutiskais grozījums. Papildinājums 18. pantam. Es izlasīšu šo papildinājumu. E, Eiropas Savienība ir nobežījušies par progresa trūkumu šajos pētījumos un, un norāda, ka nesen tika apstiprināts, e, tika apcietināts pazīstams žurnālists Nehmets Seneks un Ahmets Siks. Tas varētu e, zaudēt, likt zaudēt ticību demokrātijas stiprināšanai. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu, kolēģi? Nē, labi, tad pāriesim pie balsojuma par 18. pāntu ar šo mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. par pret atturas pieņemts Noraidīts. 13. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim 13. Pēras šuforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 28. Sākam balsot. Pērašu furiešu. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par. Jūs vēlaties pārbaudīt trešo? Pārbaudīsim trešo elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kā jau es teicu, pieņemts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas noraidīts. 30. Nu, 30. par pret atturas noraidīts. 31. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. 40. pāns divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas nu, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 32. Personāla balsojums par šo grozījumu. Sākam balsot. Pēras Foforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 38. grozījums. Vēl viens personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 34. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Okay, today is my nice day. Šodien es būšu jauks. Labi, tad pārbaudīsim. Piektais grozījums. The only one the year. Pērašu forijas. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par pret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 Pērašoforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 25. Loģija 20. 20. par. 19. Ko es teicu? Pieņemts. 19. pārbaudām. Pēras šoforijas. Beidzam balsot. Vai dieniņ? Okay, the... Labi. Man liekas, ka ar mašīnām ir kaut kāda problēma ar balsošanas iekārtām. Vai lūdzu, kāds tehniķis varētu pārbaudīt balsošanas iekārtas? Nē, nu tas bija noraidīts, tad tagad mums ir jāpie, jāpāriet pie, tas bija 19. Tad tagad jābalso par 25. 25. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim arī šo elektroniski. Pērašu foriešu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pērā. Ceturtais par pret atturas pieņemts. 20. Pērašu voriešu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 20. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 2. par, pret, atturas, noraidīts. 6. par, pret, atturas, pārbaudīsim 6. Pēdējais šoforiešu. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Kurš par septīto? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nu, man gribētu uz pozitīvu rezultātu. Pārbaudīsim devīto. Pērašoforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. Galīgais balsojums par, pret, atturas, pieņemts, apsveicu uh, autors. Uh, Επόμενη έκθεση. Pārējiem pie nākamā ziņojuma, pie Melnkalnas integrācijas procesa Eiropas Savienībā. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par pirmo grozījumu. Pērašu Furiešu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Eh, tas bija gluži lieki. 32. pants divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Otrā daļa noraidīta. Galīgais balsojums par visu rezolūciju par, pret, atturas, pieņemta. Pārējām pie Līvijas Jarokas ziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju Romu integrācijai. Pirmais grozījums. Personālais balsojums sākam balsot. <coughs> Pērešofories. Beidzam balsot. Pirmais grozījums noraidīts. Trešais pants. Personālais balsojums. Sākam balsot. Pēdējais šoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. pants. Atkal personālais balsojums. Sākam balsot. Pēdējais šoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. pants. Personālais balsojums. Sākam balsot. Pēras favorijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. pāns personālais balsojums. Sākam balsot. Pēras favorijas. Beidzam balsot. Arī šis pāns ir pieņemts. 50. pāns personālais balsojums. Sākam balsot. Pēras favorijas. Beidzam balsot. 50. pieņemts. Balsosim par 58. pantu. Personālais balsojums sākam balsot. Pērašu psihoforija. Beidzam balsot. Arī šis pants ir pieņemts. 59. pants. Personālais balsojums. Sākam balsot. Pērašu psihoforija. Beidzam balsot. Arī šis pants ir pieņemts. 98. pāns - personālais balsojums. Sākam balsot. Pēcnoforijas. Beidzam balsot. Arī šis pants ir pieņemts. Simtais pants. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šīs pants ir pieņemts. 102. pants. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis pāns ir pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, personālais balsojums par visu rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Pēras Šufuries. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Sveicu referentu Jarokas kundzi ar labi pastrādāto darbu. Kolēģi, un atlicis vēl tikai viens ziņojums, Langis kunga ziņojums par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā. 11. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 12. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par otro grozījumu. Pērešoforijas. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Trešais un ceturtais, gro... trešais un desmitais par, pret, atturas noraidīts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 41. pāns, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 51. pāns, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 54. pāns, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas arī tā pieņemta. 59. pāns, kurš par, es atvainojos, saka priekšsādātājs. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 64. pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par,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 Sestais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 89. pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. 90. pāns, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 13. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 108. pāns divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Septītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta Pārbaudīsim elektroniski. Balsojums par septīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Astotais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Apsvērums F divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemta. Un tagad galīgais balsojums. Kurš ir par šo ziņojumu? Pret, kurš atturs? Ziņojums pieņemts. Sveic Langis kungu!